Señorías, Dāmas un kungi, pirmais darbas kārtības punkts ir mutiskais jautājums komisijai par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktie pagaida ierobežojumi attiecībā uz Eiropas Savienības darba tirgu. Un tas ir jautājums no Plāmas kundzes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāri.